So, dear uh, colleagues, since... Uh... Kolēģi, tā kā ārlietu komitejas priekšsēdētājs vēl nav ieradies, man tika lūgts vadīt sanāksmi. Es nezinu, kādā kapacitātē vai kā vecākajam ārlietu komitejas loceklim, bet uh, to, nu, es atstāju jūsu ziņā, taču man tika lūgts vadīt šo sanāksmi. Katrā ziņā es ceru, ka priekšsēdētājs Elmārs Broks drīzumā būs kopā ar mums, bet tagad es ar lielu prieku sveikšu mūsu vidū Ahmedu bin Mohamedu Al-Jarvanu, Arābu parlamenta priekšsēdētāju. Un sveicam visas oficiālās personas, tā skaitā vēstnieku, kas ir kopā ar mums, un lūksim jūs eh, izklāstīt eh, informāciju ko esat sagatavojis, un tad es varēšu pēc priekšsēdētāja ierašanās ieņemt savu vietu. Ekscelence, vārds jums. Paldies. Ekscelences, dāmas un kungi, godējumie deputāti, es savu uzstāšanos turpināšu arābu valodā, man tā būs vieglāk. بسم الله الرحمن الرحيم السيدات Visu žēlīgā Allaha vārdā, dāmas un kungi, man ir tas gods uzstāties jūsu komitejā šajā sadarbības vizītē. un ceru, ka šādas tikšanās kļūs par regulārām starp Eiropas un Arā parlamentu. Es vēlos pateikties priekšsēdētājiem par skaistajiem vārdiem un ceru, ka šīs dienas sanāksme būs pirmais eh, ceļa staps mūsu sadarbībā, institucionālajā sadarbībā starp Eiropas Savienību, Arābu institūcijām, lai varētu turpināt draudzīgas saiknes taiskaitā starp tautām un to vadītājiem. Šajā periodā mēs arā valstīs veidojam mūsu institūcijas, taiskaitā Arābu parlamentu, un viena no mūsu prioritātiem ir izveidot institucionālas attiecības ar starptautiskajām Eiropas institūcijām, it īpaši ar parlamentiem, ar šo parlamentu vadītājiem un arī no Eiropas parlamenta puses mēs ceram sagaidīt atbalstu. Ceru, ka jūs atbalstīsiet manu viedokli. Tajā, ka Eiropas Savienība ir saistīta ar arābu pasauli ar ļoti ciešām ekonomiskām saiknēm, caur partnerattiecībām, caur brīvās tirzniecības zonām un dažādām, starp dažādām vietām Arābu pasaulē un Eiropas Savienībām. Tas ir izpaudies kā asociācijas un partnerattiecību nolīguma parakstīšana ar um, vairākām arābu valstīm, un mēs gatavojamies parakstīt brīvās tirzniecības nolīgumu. Turpinot Barcelonas procesu, eh, Savienību vidusjūrai, eh, sadarbībai līdz valstīm, un arī ņemot vērā vienošanos, kas ir parakstīta 89. gadā. Domāju, ka mēs, kā mūsu tautu pārstāvji, mēs, mums ir pienākums ne tikai sekot šiem pūliņiem, bet arī strādāt, lai varētu pieņemt likumus, ieviest, īstenot un parakstīt divpusējus nolīgumus. Dāmas un kungi, Mēs cieši sekojam Eiropas parlamenta nostājām, ja caur, taiskaitā jūsu komiteju, kas arī nopietni seko notikuma attīstība Irā pasaulē, vidējos austrumos, Izraels Palestīnas konfliktam, e, sadarbības aspektiem. Vēlos sacīt, ka ir kopīgi mērķi, kopīgs intereses jums un mums, un mēs ceram, ka varēsim saglabāt kopīgos principus un vērtības. Un mēs varēsim stiprināt ekonomiskās, sociālās intereses un novērst ik vei, viena veida diskrimināciju starp tautām, rasēm, valodām. Mēs ceram, ka tautas varēs dzīvot labklājībā, brīvībā, izvēloties savu iekšējo režīmu bez iejaukšanās no ārpuses, nosodot jebkura veida okupāciju, tai skaitā nosodām Izraels okupāciju pret Palestīnu. Mēs uzskatām, ka miers un drošība ir prioritāri jautājumi mums visiem, un atsevišķos reģionos, kā vidējos austrumos, tas, šis ir būtisks jautājums, un mums ir ar sarunu starpniecību jāstrādā globālas atbruņošanās virzienā un jāmeklē mierīgi un politiski risinājumi. Mēs atbalstām kopīgās vērtības, kopīgās interese starp jūsu un mūsu institūcijām. Par Sīrijas jautājumu runājot, manuprāt, neraugoties uz visiem arābu valstu, Eiropas valstu ar starptautiskiem pūliņiem, lai Sīrijas režīms E, veidotu demokrātisku valdību, mēs redzam, ka Sīrija ir kļuvusi par ārējās iejaukšanas vietu un visdārgāko cenu ir jāmaksā Sīrijas tautai. Mēs atbalstām Sīrijas tautas centienu, bet diemžēl mēs redzam, ka šobrīd bruņoti grupējumi nodarbojas ar ikdienas slaktiņiem. Sīrieši ir daudzi devušies bēgļu gaitās. Un pagaidām mūsu rīcībā nav pārāk daudz risinājumu. Neraugoties uz to, ir atsevišķi šīs spēles spēlētāji, kuri vēlas, lai krīze turpinās. Ir ļoti rūpīgi jāizturas pret to, lai nepieļautu šāda konflikta pārveidošanos par ilga, ilgadīgu, jo tas destabilizē reģionu, destabilizē ekonomiskās attiecības ar kaimiņu valstīm, tā skaitā ar mūsu ekonomiskajiem partneriem Eiropā. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu izbeigt šo konfliktu un lai visas iesaistītās puses pārtrauktu savas darbības un iesaistīšanos slaktiņos. Mums ir jāatrisina šī humanitārā krīze, jānodrošina pārējais periods, kurā šie bruņoties slaktiņi tiktu izbeigti, lai varētu rast politisku globālu risinājumu, kas atbilstu Sīrijas tautas leģitīmajiem centieniem. Un mums ir jāatbalsta Sīrijas tautas leģitīmie centieni, lai arī tā skaitā veidotu daudz partiju sistēmu savā valstī. Domāju, ka no šīs sanāksmes mēs varēsim iegūt skaidru vēstījumu attiecībā uz šīs tautas leģitīmajiem centieniem. Tāpat arī domāju, ka sadarbības telpa starp jums un mums ir sadarbojusies, ir kopīgas sociālas, ekonomiskas intereses, un pateicoties Marinostrum vidusjūrai, kas mūs saista, starp divām ārkārtīgi lielajām sabiedrībām, Eiropas un Arābu, kas e, cenšas, kas ir apņēmušās mierīgi, mierīgi līdzās pastāvēt. Un ir nepieciešams kopīgs darbs, lai varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Un mēs aicinām jūs strādāt, lai novērstu iejaukšanos no ārpuses iekšējās lietās un lai netiktu pieļautas agresīvas eh, deklarācijas Es gribu pateikties jums par uzmanību, gribu pateikties komitejas priekšsēdētājiem un ceru, ka mūsu sadarbība būs auglīga. Paldies par uzmanību. Paldies. Arāba parlamenta priekšsēdētāja vārds Čāzam Tanukam. Lielas paldies priekšādātē. Nu, es negaidīju, ka man būs iespēja izteikties pirmajam, tiešām tas milzīgs gods. Uh, Spīkerkungs, ārkārtīgi priecājos jūs šeit redzēt. Esmu viens no tiem, kas dibināja līča valstu sadarbības uh, grup, draugu grupu. Un esmu ļoti interesēts tuvajos austrumos, kā arī Ziemeļāfrikas politiskajā situācijā valstīs, arābu pavasarī kopumā, kā arī tuvā austrumu miera procesā, un es uzskatu, tā kā esmu bijis šai parlamentā nu jau vairāk kā 14 gadus, ka parlamentārā dimensija ir ārkārtīgi nozīmīga visām politi politiskajām izpildvarām, jo tā piešķirtām leģitimitāti un pārliecinās, ka ir arī zināma veidā parlamenta kontrola, kas tiek īstenota Un pilnīgi noteikti esmu ar interesi vērojis arī ar vien pieaugošo Arābu valstu līgas ietekmi, kam, protams, bija ļoti instrumentāla un svarīga nozīme, piemēram, intervencē Lībijā tajā brīdī, kad mēs no turienes tomēr gāzām Kadafī. Un es ticu, ka jūsu parlaments pilnīgi noteikti būs arī tas, kas piedāvās jaunu dimensiju tālākajā notikuma attīstībā gan Arābu pasaulē, gan arī globālākā mērogā vispār. Jūs parlamentam ir bijušas ciešas saiknes ar daudziem pārnacionāliem parlamentiem, uh, Eh, esmu bijis vicepriekšsēdētājs, sadarbojoties ar NATO parlamentāro asambleju, eh, attiecīgajā delegācijā, tāpat arī būs droši vien kārtējā delegācija uz Eiropas padomi, jo Eiropas, pa, jo Eiropas Savienība pievienosies eh, cilvēktiesību konvenci konvencijai visdrīzāk, tāpat arī ar Latīņamerikām sadarbībā esmu parlamentārajā asamblējā strādājis, Eironest parlamentārajā asamblējā tāpat, kas ietver sevi ārkārtīgi daudz valsts uz austrumiem no ES. Un Pavisam tādā interesantā kārtā mani armēņu kolēģi teica, ka, lūk, pirmo reizi viņiem ir izdevies tā atbilstīgi īstenot dialogu arī ar Azerbaidžānas kolēģiem. Nu, tātad šāda veida parlamentārie dialogu piedāvā iespējas sastapties arī tām valstīm, kam citādi ir diezgan naidīgas attiecības, jo ministru un diplomātu līmenī tas nevienmēr ir iespējams. Tāpat, piemēram, arī jūs parlaments ir īpaši ņemot vērā, ka tur var tikties Ziemeļāfrikas valsti, valstis, tāpat arī Izraels un citu valstu pārstāvi runāju un var runāt par to, kā virzīt uz priekšu tuvu austrumu mieru procesu. Lepojos arī ar to, ka tad, kad bija pagājuši gadu Etiopijā, redzēju pierādījums, ka Eiropas parlaments tāpat ir spējis piedāvāt būtisku finansiālu un konsultatīvu atbalstu eh, visā Āfrikas parlamentam kas darbojas Āfrikas Savienības paspārnē. Tāpēc domāju, ka ļoti daudz ko var paveikt, darbojoties šādā veidā, sadarbojoties ar parlamentiem. Jūs parlaments arī diezgan unikāla struktūra, tāpat kā mūsējies, mēs esam lielākais tieši ievēlētais uh, likumdošanas orgāns pasaulē šķiet, un man ir tas gods būt tā loceklem. Paldies priekšādātāji arī par jūsu komentāru. Pat ja esmu Britu konservatīvais deputāts. Un gribēju jums uzdot pāris jautājumus. Pirmām kārtām, eh, gada sākumā bija tāda interesanta situācija, kas eh, gan nav vairs tālāk atspogļot, respektīvi 20. gada dienu kopš arābu miera iniciatīvas, kas kalpoja kā formula savukārt, lai īstenotu mieru procesu, atjaunotu to eh, starp Izrēlu un arābu kaimiņiem. Vai varētu būt, ka šo procesu varētu atjaunot? Es zinu, ka Obama savā otrajā saka, sasaukumā ir gatavs investēt diezgan daudz līdzekļus, lai atjaunot šo mieru procesu. Vai tas ir tas tā cīm redzamā izvēle? Ko jūs par to domājat? Vakar jūs jau droši vien zināt, bija ārkārtīgi interesants, bet pretrunīgs debats ar attiecīgu rezultātu atcelt ieroču embargo attiecībā uz Sīrijas režīmu. Mana valsts un Francija eh, vēlējās to darīt, tas tika skatīts arī kā eh, šķeltas Eiropas piemērs, bet es domāju, ka tā būs laba lieta. Tas ir pozitīvs paraugs. Mēs var, pārliecināsimies, ka ieroči tiek piedāvāti mērnajiem dumpiniekiem. Uh, un Ženēvas divi sarunas, ko vada amerikāņi un krievi, varētu radīt jaunu izrāvienu un varētu nomainīt šo režīmu Sīrijā. Vēl viena lieta, kas, protams, šobrīd ir prožektoru gaismā un tiks apspriest vēl pēc īs, īša brīzi, ir Hezbollas, ka organi militāras organizācijas iekļaušana uh, Eiropas Savienības teroristu organizācijas sarakstā. Jūs jau zinat, ka Bulgārijā bija teroristu uzbrukums pret Izraels turistiem, tāpat arī tika. Uh, konstatēts eh, nodoms izdarīt līdzīgu veidu noziegums Kiprā. Uh, Un kādi ir jūsu komentāri par šo iespēju, respektīvi to, ka Hezbollah tāpat laikā, protams, ir Libānā, zināmā mērā, pie varas? Un cik lielā mērā jūs domājat, tas varētu destabilēt Hezbollah situāciju, ja to pasunātu par teroristu organizāciju? Vai tas ietekmētu arī jūsu parlamenta darbu, vai tas būtu jums problemātisks jautājums? Paldies! Kad. Lies paldies, Tanaka kungs, turpina priekšādātājs Broks. Jā. Ja nu, nav tā, ka ir atcelts ieroču embargo, tas vienkārši nav ticis atjaunots tālāk, nu tāda niansīta. Neicas kundze tālāk, lūdzu. Priekšsēdētājs. Godājumais arā parlamentu priekšsēdētāji. Esmu šeit. Sakarunātājiem. Tā kā Mēs eh, pirmīt varējām sarunāties franču valodā, es turpin, turpināšu runāt šajā valodā. Vispirms es sveicu jūs mūsu parlamenta, manas grupas, liberāta grupas vārdā šeit. Un gribētu jums uzdot sakojošu jautājumu. Nu jau vairākus mēnešus, eh, priekšsēdētāji, aizvien vairāk. Man rodas jautājums par to, vai Arāba līga, Islām valstu konference, līča sadarbības padome Šīs pārnacionālās instances, kurās eh, valstu, arābu valstu, musulmaņu, tas gan nav viens un tas pats valstu vadītājs, saprot, tas nav viens un tas pats un to nejauca, un kur viņi tiekas, kā ir viņu skatījums uz konfliktu, kas uh, man šķiet būtisks ar sunītiem un šītiem konflikts, kas šķiet eh, plosa. šo reģionu un kādā veidā un padara neap, um, neiespējamu mierīgu atrisinājumu. Éventuellement une, une issue, parce que il me semble incontestable, ce sera ma dernière. Un šķiet, ka paši, pašas musulmaņu iedzīvotāju grupas eh, kļūst par pirmajiem upuriem šajā konfliktā kas iet bojā simtiem tūkstošiem, desmitiem tūkstošu. Un mēs labprāt eh, sniegtu atbalstu, palīdzētu, bet es nezinu, vai mēs esam dažādu iemeslu pēc vislabākajā, eh, vis, vis, vislabākajā situācijā un vislabākajā pozīcijā, lai to izdarītu. Paldies! Thank you and welcome, uh, Mr. President. Paldies un priecājoši jūs šeit redzēt, saka Gomešs kundze. Vēlētos piekristam, ko teica kolēģi. Mēs, kā Eiropas parlaments, lielu nozīmi piešķiram tai lomai, ko jūsu parlaments var spēlēt, lai tad kopā artikulētu visu jūsu dalību valstu rīcību. Jautājumi, ko es gribu uzdot, uzdot, manuprāt, ir ārkārtīgi aktuāli un saistās tieši ar šo jūsu parlamentu lomu. Pagājušajā nedēļā, bet tas pat nebija šonadēļ, hm, mūstu tika pieņemts ziņojums plašsaziņas brīvības organizācijām. Un arābu valstis jāsaka, šai ziņojumā īpaši labi neizskatās. Nu, protams, brīvi paši plašsaziņas līdzakļi, tas ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi būtisks. Jebkura veida pārskatāmības atskaitīšanās iespēja jebkurā parlamentā uzraudzības funkciju kontekstā. Ko jūs domājat, būtu iespējams darīt lietas labā, jūs parlamentā, lai šo lietu uzlabotu? Vēl viena joma, par kuru šeit Eiropas parlamentā esam pieņēmuši pavisam nesen rezolūciju, pagājušu nedēļu. Tā bija rezolūcija par aktīvu atgūš, atgūšanu mūsu paša atbildība, lai palīdzētu Arābu pavasara valstīm atgūt tos aktīvus, ko viņu diktatori nozaga, piesavinājās. Daudz no tiem, protams, ir piemēram šo, šajās bankās, bet daudz ir arī Arābu valstu bankās, Persijas līča valstu bankās kādu iniciatīvu grasās uzņemties Arābu valstu līgu, un it īpaši Arābu parlaments, lai atbalstītu to valstu centienus, kuru diktatori attiecīgi ir rīkojušies. Nu, tas ir tāds cieņas jautājums, arī ekonomiskās nepieciešamības jautājums nenoliedzam. Protams, arī taisnīguma jautājums. Un šīm valstīm būs vajadzīgs atbalsts. To konstatējumi tīpaši tad, kad redzam, cik ļoti sarežģīta ir šī tālākā attīstība. Lūk, piemēram, kāds kuveids uzņēmums, kas vinnēja tiesas prāvu arbitrāžā pret Lībiju par peļņu, kas netika gūta attīstības projektā ko Kadafī režīms bija uzņēmies, uzņemoties saistības tieši ar šo kuveits uzņēmumu. Nu, tā diezgan ļoti īpatnēja, nu, pat perversa attīstība. Mani kolēģi, īpaši Čāls Stanoks, jau runāja par to, ka ne, kas notiek ar šo arābu miera iniciatīvu, vai tā kaut kur virzās vai nē. Un, un tad, protams, Sīrija. Pie mums ieradās ANO ģenerāla asamblējas priekšsādātājs un teica, ka viņa prāt, nu, pastāv risks, ka Sīrija kļūs par vēl vienu Afganistānu, kas būs tuvu austrumu pašā sirdī. Konflikts Sīrijā bieži tiek redzēts kā potenciāls reģionālam karam. Un faktiski kā tāds aizsākums e, karam starp Irānu, Saudārābiju, Izrēlu, šītiem un sunītiem. Kāds ir jūsu vērtējums šai kontekstā? Paldies! Liels paldies, turpina Broka kungs. Nu, lūdzu, jums vērts. Thank you very much, Mr. President. Paldies. في الواقع أنا أشكركم جزيلا على هذه الأسئلة المهمة جدا Paldies par uzdotajiem jautājumiem, kuri ietilpsta pašos pamatos sadarbībā starp mūsu parlamentiem. Mēs ceram, ka pastāvēs iespēja izveidot patiesu patērattiecības starp mūsu parlamentiem, lai rastu risinājumus un nonākt pie veiksmīgiem rezultātiem abām pusēm. Par miera procesu vidējos austrumos runājot. Mēs vidējos, mēs austro arābu pasaulē aicinām uz mieru, mūsu reliģija, mūsu tradīcijas ir balstītas uz mieru. Miers ir mūsu reliģija. Mēs atbalstām tādu vadību, kas un procesu virzību, lai sakārtotu un atrisinātu Izrēlas Palestīnas konfliktu, mēs esam pārliecināti par divu valstu pastāvēšanas iespēju, mēs esam pārliecināti par Palestīnā, Palestīnas tautas tiesībām dzīva, dzīvot drošā valstī ar drošām robežām. Runājot par miera procesu Mēs to atbalstām, un ja Arābu parlamentam tiek lūgts piedalīties sarunās, mēs esam gatavi to darīt. Atbalstīt šādu virzību. Runājot par bruņojumu vai embargo atcelšanu Sīrijas gadījumā, mēs nevēlētos lieteļu ugunī, mēs nevēlētos, lai kāds eh, postošs materiāls nokļūtu jeb eh, kāda rīcībā. Sīrijas režīms. Um, Sīrijas režīma rokās tāds nedrīkst nokļūt. Mēs esam pret karu, mēs esam par mierīgu risinājumu, taču mēs vēl nevaram rēķināties tikai ar labo gribu, ir vajadzīgas konkrētas darbības. Nu jau divus gadus Sīrijā notiek karš, un mēs nezinām, cik tālu šis karš var iet. Šeit ir puses ir uzņēmušās tādas lomas, kas eh, netiek apsveikts arābu pusē, pusē pasaulē un kas ir pretējs gan arābu, gan eiropiešu interesēm. Šī reģiona destabilizācija nav mūsu kopīgajās interesēs un nav labvēlīga starptautiskam mieram. Kara turpināšanas Sīrijā var pieļaut terorisma perēkļu izveidošanos. Un mēs atbalstām ik vienu pusi, kas ir iecerējusi šī konflikta atrisināšanu. Protams, šis risinājums ir jāmeklē iekšpusē, bet uh, ārējās puses, tādas, kas savienotās valsts, Eiropas Savienība, parlamenti, ir, tiem ir jābūt ar savu skaidru un pozitīvu lomu. Ja mēs gaidīsim Obamas otro mandātu, tad gaidot otro mandātu, mēs gaidījām pārāk ilgi. Obamas otrais mandāts nedēļu gaidīto rezultātu. Vai mēs gaidīsim vēl vienas vēlēšanas Irānā? Gaidīsim jaunu Irānas prezidentu ievēlēšanu, lai varētu skatīt šo jautājumu citā aspektā. Mēs šādus risinājumus noraidām. Simtiem tūkstošu upuru ir uh, kļuvu, eh, simtiem tūkstošu cilvēku ir kļuvuši par upuriem Irānas un Krievu ieročiem, ko izmantojas ir eh, Asada režīms. Par Hezbollu runājot un atbildēšu uz diviem jautājumiem, kas man tika uzdoti. Arāba pasaulē Mēs esam musulmaņi, sunīti, šīti, tāpat ir kristieši, ir drūzi. Mēs visi dzīvojam arā pasaulē, taču mēs nevēlamies, lai citas ies, puses mēģinātu iesaistīties un liet eļu uguni arā pasaulē. Mēs noraidām jebkuru ies, iejaukšanos, vai tā būtu no Irānas vai Savienoto valstu Eh, vai e, Eiropas puses. To mēs noraidām. Par Hezbollah runājot, jau pirms trim mēnešiem Arābu parlaments ziņoja, ka kara turpināšanā Sīrijā varētu iesaistīt šajā karā citas puses, arī Libāna skara šis karš. Libāna arābu pasaulē ir ļoti dārga valsts un arī Eiropiešiem dārga valsts. Mēs nevēlamies, lai Irāka tiktu ierauta šajā krīzē. Mēs nevēlamies, lai Sīrijas krīzē tiktu ierauta Jordānija. Tas ir kaimiņu valstis, arābu valstis, un mēs, kā arāba pasaules pārstāvji, aicinām no šīs augstās tribīnes jums, kā Eiropas parlamentāriešiem, likt uzklausīt savu balsi starptautiskai sabiedrībai, ANO drošības padomēji, lai viņi palīdzētu izbeigt šīs kara mašīnas darbību Sīrijā. Un lai tiktu uzsākts patiesas dialogs. Šai kara mašīnai ir jāapstājas, lai varētu izveidot dialogu Sīrijā un par Sīriju. Par kopīgo darbu runājot. Mēs esam saistīti ar Eiropu, ar ilgām attiecībām, kuras mēs mēģinām stiprināt, attīstīt un atbalstīt mūsu pilsoņu, mūsu iedzīvotāju interesēs un nākošo paauģu interesēs gan Eiropā, gan ārā pasaulē. Mūs saista tirznieciskas, politiskas, kultūras attiecības, un mēs atrodamies šeit, lai varētu stiprināt, attīstīt un sadarboties ar Eiropas parlamentāriešiem. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidots kopīgi darba mehānisms Mēs vēlamies izveidot kopīgu darba grupu, kas stiprinātu sadarbību un intereses. Arābu intereses Eiropā, Eiropiešu intereses Arābu pasaulē. Mēs vēlētos, lai informācijas izskanētu pareizajos ietvaros. Mēdīji var uzsvērt vienu elementu un uh, neņemt vērā citu. Un parlamenti šeit var būt ar nopietnu lomu, lai noteikti pareizi informācijas uh, apriti. Tālāk runājot par Gomešas uh, kundzes minētajiem banku avāriem. Tādi atrodas Savienotajās valstīs, Eiropā, Un par arābu pasauli runājot. Arābu parlaments nav saņēmis nekādu pieprasījumu, lai skatītu šo jautājumu. Mūsu parlamentārā darba sākumā mēs koncentrējāmies uz jautājumiem, kas vieno arābu pasauli, un mēs uh, noraidām visu, kas šķeļ arābu pasauli. Mēs strādājam pie jautājumiem, kas stiprinātu mūsu attiecības ar Eiropu, Āziju, un vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs nevēlamies traucējumus vai E, risināt jautājums, kas darbotos pret visu interesēm. Mēs esam gatavi sadarboties ar jums, ar Eiropas Savienību, mēs esam šeit jūsu vidū, lai atvērtu sadarbības apvāršņus starp mūsu abiem kontinentiem. Paldies! Jā, prezident, ich danke Ihnen sehr. Paldies, paldies, liels priekšsādātāji! Es domāju, ka mēs ļoti labi varam ar jums sadarboties kā tādu daudzpusēju struktūras pārstāvi no šāda daudzpusēja parlamenta. Un domāju, ka mums ir nepieciešams dialogs ar jums. Jūs runājat, lūk, par konfliktu un par to, kā darbojas šis kvartets, un ka tas varētu daudz ciešāk sadarboties ar Arabu valstu līgu. Un es domāju, ka tieši šis parlamentārās sadarbības kanāls var spēlēt šeit ārkārtīgi nozīm lomu, nozīmīgu lomu, lai tālāk ietekmētu saspringto situāciju. Savās noslēguma piezīmēs jūs ļoti skaidri un gaiši pateicāt, ka ļoti nozīmīgi pārliecināties, ka krīze vienā valstī nenoved pie destabilizācijas apkārtējās valstīs, tā kā tas šobrīd notiek attiecībā uz Libānu, Jordāniju vai pat Turciju. Ir pilnīgi skaidrs ka šīs krīzes, protams, automātiski nebūtu nesaglabājis viens valsts robežu ietvaros. Nē, tām ir dažādi veidi blakus um, ietekme un sekas, un tieši tāpēc arī uzaicinājām jūs šodien uz diskusijām. Es zinu, ka jūs esat arī bijis tikšanās reizē ar Šulcu, šī parlamenta priekšsādātāju, un ceru, ka jums izdosies spēcināt parlamentārās attiecības. Tādā veidā mums daudz labāk izdosies veikt mūsu uzdevumu, ko veicam arī mūsu pilsoņu labā, respektīvi pārliecināties, ka mēs dodam savu ietekmi notikumu attīstībā, un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka sava sasaukuma pirmajā pusgadā kopš jūs tikāt ievēlēts 2012. gadā, jums jau ir izdevies šeit ierasties. Tiešām priecājos, ka mums ir šī iespēja organizēt diskusijas, arī priecājos, ka šeit ir jūsu kolēģi. Esat tikušies arī, nu, šeit ir ieradušies arī jūsu ārējās darbības komitejas pārstāvi, un cerams, ka mēs tādā veidā izveidosim atbilstīgos sadarbības līmeņus. Paldies par diskusiju!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 Kolēģi un kolēģi. Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Stāv in unserer Mitte. Herrn Martin Kobler begrüßen. Tātad gribu šeit sveikt Martinu Koblera. Viņš ir ANO īpašais pārstāvis Irākā. Liels paldies, ka ieradāties pie mums, Kabler kungs. Mēs jau zinām, ka jums ir nāks sasraties ar ļoti daudz grūtībām Irākas kontekstā, un arī Irākai, protams, ir daudz grūtību. Un, nu, te man jāsaka, ka man tiešām ir liels respekts pret ANO darbu un arī tīri pret jums personīgi par jūsu paveikto šajā ārkārtīgi sarežģītajā valstī pēdējos pāris gados jūsu mandāts drīz vien iztecēs. Nu, un, un tāpēc jāsaka, tas tiešām ir bijis lieliski, ka esam varējuši sadarboties šo gadu gaitā. Domāju, ka radīt arī apstākļus nākamajiem gadiem un darba turpināšanai nebūtu nav tas vieglākais uzdevums. Aprīlis, jāsaka, bija viss tas navējošākais mēnesis pēdējo piecu gadu laikā cilvēku upuru ziņā. Notika daudz un dikti konfrontācijas starp dažādām kopienām, sās, visi šie sāsinājumi pieņems mērogā 700 mirušo aprīlī, vien pārsvarā tie ir bijuši civilā iedzīvotāji, kas gājuši bojā. Der Gewalt, die vom Syrien-Konflikt Un, protams, ka pastāv arī saiknes, kas iespējams, nu, tiks nodotas arī tālāk, kas sasaistīsies ar Sīrijas konfliktu. Visa šī spriedze rietumu reģionos un pie robežas situāciju neatvieglo. Domāju, ka mums jāaicina visi politiskie un reliģiskie vadoņi apturēt šo vardarbību pret Irākas pilsoņiem, civiliedzīvotājiem, nu, jo pašreizējās tendences ir jāaptur. Koblerkungs, nu tad tālāk jums vārds. Paldies, Eh, turpināšu angļu valodā. Eh, no sirds pasakos par uzaicinājumu būt jūsu vidū. Šī jau ir otrā reize. Pirmā reize bija apmēram pirms gada, un man eh, bija tas gods jūs uzrunāt. Un par tam lāgām daudz kas ir noticis, kā jūs arī norādījāt ievadvārdos. Irāka atrodas krustcelēs, un man jau sākumā ir jāteic, ka esmu ļoti nobažījies, tāpēc, ka šī valsts ir patiesās krustcelēs un uh, bīstami virzās atpakaļ uh, pagātnē. 2006. un 2007. gadā biju Vācijas vēstnieks Irākā un neviens nevēlas, lai atkal atgrieztos uh, tie vaiprātīgie pilsoņu kara laiki, bet, diemžēl, šī virzība ir nenovēršama. 85 nogalinātie Bagdādas ielās uh, Eh, aizvadītajā laikā, vakar 27. Un, kā jūs teicāt, priekšsēdētāji, ir ārkārtīgi svarīgi vērsties pie politiķiem, jo politiķi ir atbildīgi par asins izliešanas apturēšanu šajā valstī. Tas ir jādara, tas ir jādara mums, tas ir jādara arī starptautiskajai sabiedrībai kā tādai. Un tam visam par iemeslu ir eh, tie ielaistie uh, Uh, konflikti, kas nav risināti kopš desmitā gada, kopš vēlēšanām. Uh, Erbilas uh, vienošanās tā arī nav tikosi izpildīta, sun, sunīti kļūst arvien neapmierinātāki un, protams, reaģē izējot ielās. Pagājušais decembris, kad tika Eh, arestēti daži sunītu, tātad finanšu ministra miesas sargi izvērtās masu protestos, eh, kas gan bija lielākoties mierīgi. Mm, eh, Anbārā, Ninivē, arī Bagdādē, kur daudz sunītu dzīvo, šie protesti lielākoties bija miermīlīgi, bet uh, Eh, visi, gandrīz visi ir nobijušies, ka tūlīt atkal atgriezīsies pilsoņu karš. Situācija pasliktina, protams, situāciju Sīrijā, reģionā kopumā un to visu var eh, rezumēt īsi. Eh, kaujas lauki saplūst. Visi raizējas par Sīriju, visi raizējas par Irāku, Lielākoties starptautiskā sabiedrība par Irāku nerunā pēdējā laikā, jo visi ir aizējis par Sīriju, bet šie te uh, asins izliešanas lauki saplūst. Demonstrantiem, protams, ir savas prasības. Mēs, kā uh, apvienotās nācijas, uh, ne, ne, neieņemam nevienu pusi. Uzskatām, ka ir konstitucionālā kārtībā jānotiek dialogam, jāskata jautājumi, jārisina šie jautājumi. Tātad Ja ir prasības, tad tās ir jāpieņem. Un uh, demonstranti, kas reizomis ir uh, arī bijuši vardarbīgi un uh, kritizē Irākas politisko struktūru, uh, Eh, vieni iestājas par valsts sadalīšanu, citi eh, ar ieročiem rokās aizstāva mm, valsts vienotību, citi uzstāja uz to, ka ir vajadzīga amnestija, tātad eh, debātifikācija valstī un tā tālāk un tā tālāk. Visas šīs prasības ir jāņem vērā. Un tad vēl ir tas, ka puses savstarpēji nerunā nesēž pie viena galda, dialoga nav. Nav darba kārtības, nav plāna šī dialoga risināšanai. Un tā visa rezultātā valsts ir tādā situācijā, kādā tā ir. Un ko mēs darām, ko dara apvienotās nācijas un ko varētu darīt starptautiskā sabiedrība? Kopš pagājušā janvāra kad uh, situācija kļuva pavisam uh, drūma, kad bija šīs te eh, agresīvās demonstrācijas un Havidžas incidents, kad demonstrācijās, demonstrācija laukumā tika nogalināti pāri par 40 cilvēkiem, un tas bija ļoti smags eh, moments eh, arī demonstrantu un valdības attiecību vēsturē. Mēs ieturam distanci kā pret valdību, ar kuru mums ir zināmas attiecības, kā arī pret demonstrantu pārstāvjiem. Mēs nenostājamies e, politiski vienā vai otrā pusē. Mēs vienkārši uzstājam, ka nepieciešams dialogs, ka jāsēž pie viena galda, Īrākā, e, Ramādī. Mēs esam vienīgā starptautiskā struktūra, kas dodas uz šīm te Irākas pilsētām, reģioniem, kur demonstrantiem ir šie centri, bet arī uz uh, Uh, Londonu, uz Dubaju, kur sunīti pārsvarā uzturs un uh, kur ir sunīta tātad šie te līd, līd, līdercentri. Un visur, kur ejam, tur prasām runājieties, ir vajadzīgs dialogs, un ir ļoti grūti ievērot eh, šo distanci, lai mēs nejauši neatgadītos vienai pusē tuvāk nekā otrai, un tāpēc ievērojam piecus principus, kam ir piekritusi valdība un lielākā daļa demonstrantu, kuri gan nav vienoti. Tātad pirmkārtām valsts vienotība, nedalāmība tie, kas grib valstī sagraut, eh, reģionalizēt, vismaz politisko prasību līmenī, Eh, tam mēs iebilstam. Tātad Irākas vienotība, tas ir princips numur viens. Princips numur divi. Lūdzu bez vardarbības. Eh, visi ir noraži, noraizējušies par to, ka kuru katru brīdi atkal sāksies pilsoņu karš, eh, šīs bruņotie grupējumi plosīsies pa ielām. Trešais, neieņemam kaut kādas reliģiozas puses. Mm Uh, sektariānisms, uh, valodu, dialektu barjera, uh, šīs te islāmā sektas, konfesijas cilvēkus sadala pretējās grupās, bet šīm abām pusēm ir jātiekas, ir jāsadarbojas, ne tikai vadoņu līmenī, bet arī pašu demonstrantu līmenī. Un, un jāapklusina šī te konfesionālā retorika. Te gal galā runa nav tikai par šītu un sunītu kaut kādām domstarpībām. Ceturtais princips. Pilnīgi visām diskusijām ir jānotiek konstitu, konstitucionālā kārtībā. Tas ir valsts augstākais likums, tas ir viņu vienīgais likums, uz kuru viņi var paļauties. Tā kā to mēs sakām sunītu demonstrantiem, kuri pielika savu roku šai vardarbībā Eh, mēs dzirdam viņu, saka, konstitūcija, nē, premjers, nē, bet mēs eh, viņus mudinām teikt, jā, konstitūcijai, jā. Protams, tā nav ideāla, tā nav nevainojama, eh, kaut vai tāpēc, ka tā netiek ievērota. Irāka pēc savas būtības ir federāla valsts, bet federālisms nav nekādā ziņā materializējies, tas netiek noteikti. Nu, mm, īstenots, eh, netiek praktizēts. Visi ir atturējušies, atlikuši šo jautājumu, attālinājušies no valsts, ignorējuši konstitūciju. Konstitūcijas vienīgais pastāvēšanas mērķis un uzdevums ir nodrošināt eh, mieru un saticību valstī, kur pretī federālisms nozīmē eh, varas līdzdalīšanu, varas nodošanu provincēm. Tas netiek darīts nekādu federālu struktūru nav, Uh, sekundārā līmeņa pārvaldes nav. Līdz ar to federālisms Irākā ir tukša skaņa, tukšs izrunāts vārds. Un vissvarīgākais uh, jautājums šeit ir par uh, finanšu uh, resursu pārdēli. Irāk ir bagāta valsts, tā ir bagāta vēsture, tā ir milzīgas uh, resursu bagātības, bet tas ir jāpārvalda līdzīgi Tas ir jāpārvalda taisnīgi. Tātad, kā tiks pārdalīta ieņēmuma, kā tiks eh, dalīta nauda. Tas ir tas jautājums, ko viņiem ir jāspēj risināt. Un šī brīža krīzes apstākļos mēs vēršamies pie visiem, pie valdības, arī pie uh, sunītiem. Šī tendence uh, eh, nelekties ne zīmes par parlamentu, iz, uh, ignorēt parlamenta mm, sesijas, pamest kabineta sanāksmes. Tas viss vājina kopējo demokrātijas līmeni, tas vājina demokrātijas, demokrātijas institūcijas kā tādas. Jo kurš jau priekšsēdētāji, kā tas viss ir saistīts ar Camp Liberty lūdzu? Vai atļausiet mūsu viesim uh, pabeigt savu uzrunu. Tātad lielākā rūpe ir par to, ka šī valsts atrodas krustcelēs un pastāv ievērojams risks, ka tā atkal iekrīt uh, atkal vārdarbības bezdebenī. Šeit vēlētos lūgt jūsu palīdzību. Uh, Irāku reģionālā kontekstā ievilkt eh, atpakaļ eh, startautiskās uzmanības, eh, tā teikt, prožektoru gaismā. Tas ir galvenais, ko vēlos jums teikt. Vakar daudz no jums jau satiku un saku to parlamentam kā tādam. 22. aprīlis bija padomjas secinājumi, kur tika paustas bažas pār situācijas pasliktināšanos Irākā. Nākamais jautājums par kurdu arābu konfliktu, kas arī, zin, joprojām ir neatrisināts. Ir uh, strupceļš sarunās par šīm tiekšējām robežām. Kurdu un arābu reģionu un teritoriju starpā nekādas robežas joprojām nav novilktas. Pagaidām tas nav šis jautājums eksplodējis, tā teikt. Uh, un ir bijuši atsevišķi incidenti, sunītu Bagdādas konflikts. Uh, Un uh, pirms pie šīs tā nometnes ķeros, uh, vēlos minēt pāris tādas cerības starus. Pirmkārtām Irākas Kuveitas attiecību uzlabošanās septītā sadaļa. Uh, Valstā tad vēlas, lai uz to vairs neatiektos septītās sadaļas rezolūcijas, tā to uzskata par lielu apgrūtinājumu. Uh, Ehm, jau kopš eh, Sadama Huseina karagājiena pret Kuveitu, un vakar eh, Irākas ārlietu ministrs Kuveitā parakstīja divpusēju nolīgumu par robežām ar Kuveitu, tā kā ir lielas iespējas, ka šī valsts eh, jau uzlabo un jo tālāk uzlabos savas attiecības ar savu mazo kaimiņu valsti. Bet tagad par Eiropas Savienības lomu un ietekmi. Šķiet to minēju jau pagājušais, kad biju jūsu vidū. Mēs, ANO cilvēki, esam diezgan vientuļi Irākā. Mums pirmkārtām ir vajadzīgi sabiedrotie. Un šie sabiedroti, eh, šis sabiedrotājs, visideālākais sabiedrotājs ir Eiropas Savienība. Jūs eh, ar tādu ievērojumu politisku eh, jaudu, ietekmi. Un ir ļoti svarīgi, lai, lai šis mūsu sabiedrotājs būtu ar ar, ar spējām, ar vērienu, un Eiropas Savienībai šeit nāktos apsvērt iespēju spēlēt aktīvāku politisku lomu Irākā, jo eh, nākotne kļūst šai valstī arvien neskaidrāka un drūmāka. Otrs, neizolēsim Irāku no mm, citām teritorijām. Jūs runājat par Sīriju, bet par Irāku nevārta. Šeit ir eh, runa par vienas monētas divām pusēm. Uzlūkojiet reģionu kopumā, kā veselu, neizolēsim valstis uh, savās pārunās. Zinu, tas nav viegli, arī ANO to neatrod par vieglu. Esam šo te reģionālo principu ievērot uh, diskusijās par šo reģionu. Uh, tādējādi varbūt nu, tā objektīvāk uh, uztverot uh, šos konfliktus, šo vardarbību, kas, uh, kas tur um, uzliesmo. Un eh, par šo nometni runājot, tas ir jautājums, kas nodarbina daudzus no jums. Šobrīd eh, zināms strupceļš eh, šī jautājuma risināšanā ir iestājies. 3100 cilvēku ir Camp Liberty šajā mm, tātad nometnē aizturēti. Un uh, Camp Ashaf uh, tur uh, arī dzen, joprojām ir ļoti daudz tātad apcietināto. Un kāda, kāda ir situācijas iemesli? Pirmkārtām trūkst sadarbības starptautisku struktūru starpā ar UNAMI, ar MAK. Šeit ir apgrūtināta saziņa ar UNAMI. Tāpat arī ir grūtības saziņā ar UNHCR, augstā komisāra bēgļu lietās bija šīs te eh, pārvietošanas schēmas, eh, bet tie ir tikai daži simti cilvēku, kas eh, tiek pārvietot un kuriem tiek atrasta mājvieta, citvieta. Un uh, Mm, libertī nometnes uh, tātad cilvēki vienkārši neatnāk uz, uz šīm pārunām, kaut, kaut arī ir uh, pieprasījuši, uh, lai viņi tiktu intervēt. Tā kā mums, mēs neizjūtam pret, pretīmnākšanu, nav pretīmnākšanas UNHCR lūgumiem un arvien pieauga Eh, problēmas ar, ar, ar tiem, kas tur darbojas kā pāraugi. Eiropas Savienība dod 12 miljonus uh, eiro, lai atbalstītu šīs nometnes, bet tāpat laikā ir, ir vairāk kā 100 tūkstoši, 100 mm, darbinieku, uh, ANO darbinieku, kuru, kurus algo ANO, Eiropas Savienība un ASV. Uh, un ir skaidrs, ka trūkst uh, jaudas, lai turpinātu cilvēku pārvietošanu. Tātad saziņas trūkums un kamp uh, ašafas uh, šīs tā iztukšošana. Simts cilvēki tur tātad. Šie nometinātie vēl nekur nav aizbraukuši, tur ir tātad ēkas, ko viņi apsargā, mm, īpašums un mēs esam uh, aicinājuši MEK vadību nozīmēt trīs uh, tātad uh, prasmīgus Irākos juristus, kas vadītu šī, šī īpašuma, īpašuma tiesību sakārtošanas jautājums. Irāks valdība MIK e uzskata par teroristiem, Irākas valdība, jebkādu cilvēku, uz kura ir uh, Ašafas vai Liberty zīmoks, uh, par nelegāli. Un tā tad ir jautājums, ko ar šo atlikušo simtu darīt no Ašafas. Un mēs, protams, cenšamies, lai situācija tiktu atrisināta, aicinām valdību, mēs viņam ļoti tiešā tekstā uh, pasakām, ka vārdarbība nav pieļaujama, jo tas visu tikai sarežģītu Bet, nu, tuvākajās dienās ir gaidāms tiesas eh, rīkojums par eh, šo atlikušo simts nometināto eh, pārvietošanu, tāpat arī paredzot īpašas komitejas nozīmēšanu, kas tad uzņemtos atbildību par šo īpašumu, par īpašumtiesību jautājumu sakārtošanu, piesaistot juristus mēs mēģinām atrunāt Irākas valdību no jebkādas eh, vardarbīgas eh, eh, pieejas ašafas jautājuma risināšanā. Un es tā uzskatu, ka tas, ko valdība saka, ņemot vērā to, ka viņu, viņu izpratnē tie ir nelegāli ārvalstnieki, kas uzturas viņu valsts teritorijā, tad ko šeit vēl Eiropieši meklē? Uh, kā viens svešinieks var izlikt otru svešinieku no, no viņu teritorijas. Tā, lai mēs, lai mēs nebāžam savu degunu īpašumtiesību jautājumā, eh, juridiskās lietās, bet mums galvenais princips ir, lai situācija tiktu atrisināta mierīgā ceļā. Otrām kārtām. Uh, vadības un eh, pavēlniecības sistēma Libertī nometnē. Šeit Mm, ar, ar, ar Libertijas e, tātad nometinātajiem e, ir lielas e, problēmas. Viņi nav tiesīgi pārvietoties, viņi tiek uzraudzīti, viņi ir jāuzrauga, bet tāpat laikā saņemam uzraugu ziņojumus vairāk kā 300 jau kopš operācijas sākuma. Un līdz ar to mums ir labs pārskats par to, kā šī vadības un pavēlniecības sistēma Libertī nometnē ir izveidota. Un tur ir atklājas arvien vairāk pārkāpumu, tiek ierobežot cilvēku pārvietošanās brīvība. Cilvēki tiek turēti iežogojumos, viņi var pārvietoties tikai nosacīti, un otram kārtām eh, veselības aprūpe, eh, medicīniskā aprūpe ir stipri ierobežota, ir viena Irākas, eh, irākiešu pašu klīnika tur uz vietas, kas ir brīvi pieejama, bet ne visi iemītnieki zina, ka tāda vispār eksistē, ka nekas viņiem neliedz apmeklēt šo klīniku, jo tur ir daudz eh, cilvēku uh, ar paralizētām rokām, kājām, ar pamatīgiem uh, kustību veselības traucējumiem. Uh, kuriem ir nepieciešama eh, steidzama palīdzība. Tālāk par informācijas apriti. Ašafas un Libertijas eh, nometinātiem nav mobīlo tālruņu, nav televīzijas, nav nekāda moderno saziņas līdzekļa. Un 21. gadsimtā eh, tas nav pieņemams. Irākas valdībai nav nekādu problēmu nodrošināt piemēram, interneta pieejamību, ko tad uh, visi nometnes, uh, nometinātie varētu lietot. Un tāpat arī ir grūtības uh, tikties privātā kārtā ar nometinātajiem. Parīzē man apliecināja, ka mūsu novērotājiem ir brīvas, neierobežotas tiesības privāti runāties ar nometnes iedzīvotājiem. Tas kļūst arvien neiespējamāk, uh, un to liedz eh, tur pastāvošā pārvaldes struktūra. Vakar pat bija incidents, kad eh, pāraugi vienkārši eh, izjauca šādu tikšanos, paziņoja, ka viss ir beidzies, ka visiem ir jāizklīst, kā, un tas, tas bija ļoti nepieklājīgi, neglīti. Lūk, šādi te izgājieni, šādas te, šādi žesti Eh, būtiski ierobežo mūsu spējas tikties ar eh, Libertijas eh, iedzīvotājiem. Ir, nav iespējams noturēt intervijas, jo iedzīvotājiem par tādu iespēju neviens pat īsti nepasaka. Tātad pieejamība, izvēles došana, informēšana Eh, visbeidzot, eh, ko darīsim tālāk? Bieži tiek runāts par to, ka šie te, uh, iedzīvo, nometnes iedzīvotāji vēlas uh, uz Ašafu doties. Un uh, esmu vairāk kārt ar valdību par to runājis, bet valdība saka, uh, tā ir sarkanā līnija, mēs to negrasāmies pārkāpt. Uh, bet, nu, lūk, šāda ir situācija. Reālajā pasaulē viņi netiks atpakaļ uz Ašafas nometni, uh, un Irākas valdības ieskatā uh, Uh, vienīgais, kur var doties uh, Libertijas uh, nometinātie, ir trešās valstis Eiropas virzienā. Un tāpēc ir jo svarīgāk vērsties pie valdības un teikt, nu, pieņemiet tā šos nabaga cilvēkus, ļaujiet viņiem uzturēties valsts teritorijā. Un es to aicinu ikdienas, es, mūsu pārstāvi to dara. Uh, un uh, maksimāli izmantot uh, šīs intervēšanas iespējas. Uh, un 14, piemēram, ir devušies uz Albāniju, bet ar to nepietiek. Nometnē Libertī vēl ir ļoti daudz cilvēku, un mūsu darbs tur nekādā ziņā netiek atvieglots. 9. februārī bija uh, terora akts, tika nogalināti astoņi ašafas nometinātie. Uh, Eh, valdība, kas nes atbildību par eh, drošību un kārtību šajā, um, šajā nometnē, viņi vienkārši noplātīja rokas. Eh, mēs uh, kategoriski pieprasījām, lai tiktu nodrošināts miers un cilvēku dzīvības neaizskaramība šajā, šajā nometnes teritorijā un ka šādi notikumi vairs nedrīkst atkārtoties. Un visbeidzot, ja atļausiet, Libertijas Eh, nometināto sacītais, arī Ašafas nometināto sacītais. Valdība to izliekas nedzirdam. Tas ir viens. Un otrs eh, tiek mēģināts kaut kā nodalīt UNAMI no ANO augstā komisariāta bēgļu lietās. Eh, UNAMI parakstīja mm, tātad saprašanās memorandu ar UNHCR, bet ir apgrūtināta, piemēram, dokumentu aprite abu struktūru starpā. Tā kā līdz ar to saku paldies priekšsēdētāji, eh, un eh, ka varēju izteikties, un eh, ka jūs mani uzklausījāt. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Trons Stevensons, priekšsēdētājs uh, attiecībām ar Irānu. Paldies, priekšsēdētāji, ka uzaicinājāt man izteikties. Man bija ārkārtīgi dzirdēt šīs prezentācijas sākumā no Koblera kunga viņa vērtējumu par to, kā situācija sāsinās Irākā. Protams, viņš minēja lūk 700 mirušos pagājušajā mēnesī vien. Arvien vien pieaug šis sektoriānisms, sabiedrības sadalītība, tas burtiski geometriskā progresijā pieaug. Un tas tā arī turpināsies, ja netiks kaut kas tūlītē darīts, ja netiks ieviests kaut kāda veida nesektoriānistiska valdība. Bet man šķiet ārkārtīgi skumji, ka bija vajadzīgs, lai Lavija Pilī izteiktu kritiku Irākas valdībai par šo būtisko eh, nāves sodu izpildes pieaugumu. Nu, viņa teica, ka tas bija gan arī tā kā mm, lopu dzīšana uz kautuvu, un tāpēc man jāvaicā Koblera kungam, kāpēc uz vietas Bagdādē jūs nepateicāt to, kāpēc jūs nekritizējāt. Jūs šodien teicāt, lūk, ka uh, ka jums jābūt uzmanīgiem, ka jūs nedrīkstat nevienai ne otrā pusē pieslēties ne protestantiem, ne protestējošajiem, kas iziet ielās, šiem, šiem demonstrantiem lielākajās pilsētas ielās ik piekdienas un kas protestē pret šo uh, valdības rīcību, bet jūs tepat laikā nevarat arī pieslēties politiski uh, Otrai pusē jūs teicāt, ka jums jāsastrādājas ar valdību. Es, protams, saprotu, ka tas nav viegli. Esmu redzējis fotogrāfijas un uh, šie protestētāji, protams, protestē arī pret Eiropu visā tai fonā un protestē arī pret jūsu nostāju un jūsu sadarbību ar valdību atsevišķos jautājumos. Bet te gribu pievērst visu uzmanību uz šo jūsu prezentācijas pēdējo daļu, uz Ašrafas un Libertijas nometnēm. Jūs daudz un dikti stāstījāt par šo situāciju. Jūs teicāt, lūk, ir panākta tāda brīvprātīgas pārvietošanas vienošanās par 3100 iedzīvotājiem no Ašafs nometnes uz Libertijas nometni. Nu, jūs parakstījāt saprašanās memorandu, vai ne tā? Jūs parakstījāt to vienpusīgi ar Irākas valdību. Un nemaz nebija piekrišana no Ašafs nometnes iedzīvotāju puses. Bet, nu, Kobler kungs, gribu jums lūko teikt. Jūs ieradāties šeit, mūsu parlamentā un atnesāt mums virkni kaudz ar fotogrāfijām, kurā es un citi šī parlamenta deputāti, tostarp viens no mūsu vicepriekšādātājiem, ir nofotografēti Kamp Libertijā, uh, kur, kur mums tika teikts, ka lūk, esot tik laba kvalitāte, tur tiek nodrošināta drošība ašafs no, no našaps novits pārvietotajiem, nu, ka šeit lūk ir pavisam humānā veidā šī nometne izvietota un viss būs kārtībā tad, kad šie cilvēki tiks pārvietoti. Bet pēc tam viens no jūsu vecākiem ierēģiem atkāpās no savas mūža karjeras, ano, tā visa rezultātā, un eh, viņš zvērēja Eh, ANO kongresā pagājušā gada septembrī, eh, sakot, ka šīs fotogrāfijas visas bija eh, koriķi, kar, koriģētas, tās nebija autentiskas fotogrāfijas, un tur mēs parādījāmies, ka Eiropas parlamenta deputāti, nu, es nezinu, tas man liekas diezgan šausmīgi. Uh, ka ir tik dārkārtīgi savādi, ka jūs centāties mūs šādi maldināt, sakot, ka viss bija kārtībā un tā. Un tagad, lūk, 9. februāra notikuma astoņi bojāgājušie. Jūs pats teicāt, ka šo cilvēku drošība tiks garantēta Libertijas nometnē. Tad kāpēc trīs mēnešu uh, laikā nav nekas pieejams, piemēram, šiem 3100 cilvēkiem, ne bruņu vestes, kāpēc nav tad sienas apkārt, kāpēc jūs sakāt, ka jūs protestējat par šiem notikumiem valdības priekšā. Šie cilvēki faktiski ir krustugunīs. Nu, ar to savu uzstāšanos beigšu. Dzirdu no jums, ka sadarbība nav no iedzīvotājiem Ašavas nometnē. Nu, šeit man ir saraksts 440 vārdi. Broka kungs runātāji pārtrauc, ir arī citi runātāji, vēl citi desmit deputāti, kas vēlas izteikties, saka Broka kungs, mums jau tikai pusstunda, mums jādod arī viņiem iespēja izteikties. Pēc tam vēl Kobler kumam jā, jā, jā, jāatbild, pēc tam Lohbīlers kundzei došu vārdu, respektīvi došu to viņai tieši tagad uz pusotru minūtu. Paldies, prieksēdētāji. Ļoti īsi izteikšos pārstāv cilvēktiesību komiteju. Un mans jautājums saistībā ar jūsu pieminēto problēmu ir tāds, ka cietumos, um, nometnēs bieža parādība ir spīdzināšana un ir pienākums to novērst. Pastāv liels skaits Irākas bēgļu, kas ir e, bijuši Sīrijā, kas atgriežas Irākā. E, kāda ir tagad, e, tālāk ir Sīrijas bēgļi, kas dodas uz Irāku, mēs esam runājuši par Ašrafas nometni, un šajā sakarā iepriekšējā reizē Eh, jūs tikāt mudināti mm, aicināt mūsu valstis eh, uzņemt Ašrafas nometnes. Eh, ieslodzītos arī manas valsts valdība tika mudināta tā rīkoties. Un rezultātu nebija tāpēc es gribētu, lai delegācijas vietas tomēr nodrošinātu labāku sadarbību. Yes, uh, thank you very much. Uh, Paldies. I'm uh, very happy that we have... Esmu gandarīts par šo plašo diskusiju par um, Irāku, par apvienoto nāciju lomu un skaidru aicinājumu stiprināt Eiropas Savienības lomu. Šodien sēdē mēs no rīta apspriedām to, kā ārlietu ministri savā padomē nespēja vienoties ne par ko būtisku Sīrijas eh, sakarā. Un es domāju, ka šis ir vēl viens apliecinājums tam, ka mums ir e, jāpanāk rezultāti. Un Turpinot Lohbīleres uh, uzdoto jautājumu, es saprotu, jūs neesat apmierināti ar politiskās eh, iesaistības līmeni un, un daudz ko citu. Kā jūs redzat iznākumu? Otra lieta, ko gribu sacīt, es uh, One can certainly discuss the internal structures of this organization to say that. Es, uh, sakot, es nevaru nosaukt ne, šīs organizācijas ne par demokrātiskām, ne par brīvām, PMO, MKO vai kā arī mēs viņus nosauksim. Gribētu kolēģus uh, atturēties no apkaunojošām šai komiteju darbībām. Treškārt svarīgs ir reģionālais aspekts. Un mūsu diskusijās un darba kārtībās mēs apspriežam Sīriju, Melnkalni un, manuprāt, reliģiju, kultūras dimensija pārāk bieži pazūd, tad, kad mēs runājam par valstīm atsevišķi. Un atgriežoties pie jautājuma, ko vajadzētu darīt Eiropas Savienībai. Ko vajadzētu darīt Eiropas Savienībai šajā sakarā? Paldies, Lamsdorfa kungs. Gomešas kundze nākošais runātājs. Paldies. Vēstnieku Kobler, paldies, ka esat kopā ar mums, un es gribētu dzirdēt jums vairāk par to, kāda ir jūsu izpratne par konflikta situāciju Sīrijā un ietekmi Īrijā, un vai jūs redzat tiešu ietekmi uz šo pieaugošo, um, pieaugošajiem sektu centieniem? Un eh, apzinoties dažādos eh, etniskās izcelsmes uh, taiskaitā Irākas valdības pārstāvjiem. Un es gribētu zināt, tad, kad mēs e, ejam tālāk par partnerattiecības un sadarbību nolīgumu, un es e, respektējot Ivaškovas kundzi, domāju, ka viņai ir pareizais e, pro, politiskais profils, kas ir tik ļoti vajadzīgs lai varētu palīdzināt atrisināt problēmas Irākā, jo es domāju, ka Eiropas interesēs ir, lai pastāvētu vienot un demokrātiska interese. Un tad, kad es biju kādreiz referente par Irākas jautājumiem, es savā ziņojumā 2008. gadā iestrādāju E, problēmas, kas toreiz pastāvēja. Un visbeidzot, par MAK jautājumu. Priekšsēdētājs, e, priekšsēdētāji, vai jūs varētu uzaicināt Katrīnu Aštoni? Jo mēs. Uh, šobrīd runājam par 12 miljoniem e, Eiropas nodokļu maksātāju naudas, kas ir paredzēta humanājām operācijām, kas tiek tērēti, kas ir, protams, ar savām politiskajām implikācijām, lai ašrafs nometnes e, iemītnieki varētu pārvietoties uz drošām vietām, jo tie nevar atgriezties Irānā, bet šķiet, ka vadība to nepieļauj un kavē kā jau to norādīja eh, vēstnieks Koblers. Tāpēc es gribētu atbildību no Katrīnas Aštons par to, kā kā šīs lietas notiek. Un Ašrafas nometnes iemītniekiem nav brīvības un iespēju sarunāties ar apvienoto nāciju HR eh, pārstāvjiem. Tāpat arī es nekādā ziņā neatbalstu to diskvalifikāciju, ko eh, pauduši vairāki parlamenta deputāti, lai diskvalificētu tādus cilvēkus kā jūs un. Ne, nedodot iespēju izteikties. attiecīgos gadījumos. To... Nākošais runātais Kūkans. Paldies. Es gribēju uzdot pāris jautājumus, taču E, tie atbildīs e, un saskanēs jau ar Stevensona kungu sacītēm, tāpēc es negribu atkārtoties, bet tagad tīri. Personīgs novērojums vēstniekungs, tad, kad mēs runājām par nosacījumiem, par apstākļiem Ašrafs un Libertī nometnēs, izlabojot mani, ja es kļūdos. Es e, saprotu un apzinos tos grūtos apstākļus, kādos šie cilvēki ir spiest uzturēties. Bet man gribas teikt, ka jūs izklausījāties kā objektīvs novērotājs, taču, manuprāt, vēstniekungs, jūsu pienākums ir mēģināt uzlabot šo aizturēto dzīves apstākļus. Tas bija mans novērojums. Spe Nākošais Landsveļkungs, mans uh, mīļš kaimiņš. Uh, thank you, Chairman. Priekšsēdētāji. Koblērkungs, vai jūs atbalstāt aicinājumu izmeklēt Mārtina Koblera un personāla darbību un darbinieku darbības pret eh, Ašraf nometnes iemītniekiem. Kā to norāda 18 starptautiskie juristi savā paziņojumā, aicinot uh, Eh, ASV prezidentu Obamu, valsts sekretāru Keriju, ANO sek eh, sek eh, ģenerālsekretāru Bankimunu veikt pasākumu šajā sakarā. Un vai jūs esat lūdzis vai lūksit veikt šādu izmeklēšanu? Vai jūs pacietīgi gaidāt savu mandātu beigas. About all what was done to get so many... Un e, situācijā, kad tik daudz Irāks politiķi jūs un jūsu darbību devē par katastrofālo. Un papildu jautājums kas eh, Irānas eh, lēmē iestādēm būtu darāms eh, citā valstī, konkrēti Irākā. Un kāpēc tiek piemērotas šādas Teherānas politikas pret tik ļoti nīstajiem bēgļiem? You, Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs. Gribu uzdot jautājumu par Irākas teritoriālo neaizskaramību. Un to, ka šī valsts ir to sabrukumam. Jūs ziņojāt par e, kurdu deputātu atgriešanos Bagdādē, bet valdošās koalīcijas attieksmes pret sunītu minoritāti ir uh, um, tā pārsniedz jebkādu racionālu pieeju. Es augstu vērtēju jūsu paziņojumu par to, ka jūs mēģināsiet veidot labāku atmosfēru nākotnē, bet, diemžēl, politiskā telpa ir tāda, ka mums ir jāmēģina koncentrēties uz visām alternatīvām un dažādiem scenārijiem. Un tāpēc mans jautājums ir konkrēts. Vai mēs um, sagatavosim kaut ko, kas varētu patiesi stiprināt demokrātiskos spēkus, vai mēs izgudrosim tādus rīkus, ar kuru eh, palīdzību varētu komunicēt ar premjeru Maliki, lai novērstu tādu rīcību, kādu esam vērojuši līdz šim, kas eh, notiek ar ministru iecelšanu iekšlietās, aizsardzības lietās, kas eh, nav tā arī notikusi ļoti ilgi. Paldies! Paldies, nākošais runātājs. Es Gribu runāt par drošības jautājumiem Libertī nometnē. Jūs eh, minējāt teroristu uzbrukumu, raķešu uzbrukumu pirms vairākiem mēnešiem, un kā tas tā iespējams, ka pēc šiem mēnešiem, kad ir bijuši visi iespējamie uzlabojumi, kāpēc jūs, ne, kāpēc nesat uzstājuši, lai uzlabotu eh, drošības apstākļus eh, šajā nometnē. Paldies! Vai Irāks iedzīvotāji ir briesmās? 700 irākiešu tika nogalināti. Aufgabe, die Gesamtsituation darzustellen dass es hier nicht nur um Camp Liberty geht. Äh, die un, oh. gesamten Lande ist die Katastrophe. Un, ņemot vērā šos 700 nogalinātos aprīlī, apzinoties to, eh, ka tā ir patiesa katastrofa, tā nav apvienoto nāciju vaina. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji es izteikšos eh, dzimtajā valodā nīderlandiešu. Arī es gribēju izteikties par situāciju Kurdistānā. 20. aprīlī notika provinces vēlēšanas, kas notika 12. no 18 vēlēšanu apgabaliem. Un Vienlaicīgi Irākas Kurdistānā nenotika eh, vēlēšanas, kas ir autonoms eh, apgabals Irākas ziemeļos, bet nav neatkarīgs. Un analītiķi līdz ar to mums liek saprast tā, kā vēlēšanas nenotika vienlaicīgi, ka šis ir reģions, kurš um, de facto kļūst pa, pamazām neatkarīgs. Veidojas uh, Eh, atsevišķs eh, naftas eksporta tirgus, un vai jūs domājat, piemēram, ka attiecības ar Turciju varētu apdraudēt situāciju valstī, un it īpaši paturot prātā to risku, eh, ka tas var pārveidoties par pilsoņu karu. Es gribētu dzirdēt jūsu analīzi par uh, Eh, humāno situāciju un tās ietekmi uz Sīrijas bēgļiem, kā arī ekonomisko ietekmi uz kaimiņu valstīm, jo bēgļu plūsmas eh, pieaugums varētu skart arī Jordāniju. Un vai tāda valsts kā Jordānija, vai tai izdod, izdosies saglabāt, noturēties uz ūdens, un vai tā neiesaistīsies vēl dziļāk konfliktā? Paldies! Es ierados ar novēlošanos, bet tomēr varēju sekot daļai no debatēm. Varbūt mans jautājums jau tika atbildēts, bet es to tomēr uzdošu. Domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz to faktu, ka Ašraf nometnes iedzīvotāji ir jāpārvieto uz drošāku vidi. Ir valstis, kas ir gatavas uh, uzņemt šos cilvēkus. Bet es gribētu zināt, cik daudzi no šiem iedzīvotājiem ir uzņemti citur, es nezinu, kādos apstākļos. Un mums vajadzētu domāt par šo cilvēku likteni. un gribētu aicināt strādāt, lai varētu garantēt drošu patvērumu šiem cilvēkiem Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, turpināšu iepriekš uzdotos jautājumus. Mēs atbalstām bažas par situāciju Irākā, taču, Koblerkungs, man šķiet, ka jūs kļūstat par visai strīdīgu figūru Irākā, jo vairāki parlamenta deputāti, ieskaitot opozīcijas līderi, ir aicinājuši jums atkāpties uzskatot, eh, ka jūs varētu būt pārāk tuvās pozīcijās valdībai. Jūs apgalvojat, ka ieturat distanci, bet eh, runājot par libertī nometni, galvenā problēma ir hum, humāna problēma. Noliekot malā ikvienus politisku motivāciju, atcerēsimies, ka tur ir ap 3000 iedzīvotāju, un mēs nevaram, un jūs nevarat eh, sniegt uh, ne, nekādu sakarīgu atbaldi par viņu drošību. Jūs bijāt par vidutāju viņu transferam, tas notika Irākas uzraudzībā, jūs bijāt tikai vidutājs, bet jūs arī piedāvājāt e, garantēt viņu drošību. Tagad pēc februāra uzbrukuma nav garantīja, ka tas neatkārtosies. Un eh, uzlikt atbildību Eh, par drošību kā, eh, iedzīvotājiem ir vienkārši liekulīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu apvienot pūliņus, lai viņi varētu izkļūt no Irākas. Un dalībvalstīm ir jāmeklē šeit risinājums. Paldies! Much, Paldies, priekšādātā saka Higienas kungs. Es piekrītu lielākoties visam, kas tika teikts. Problēma ar šāda veida sanāksmi ir tāda, ka mēs ar jums atsviešam visus šos jautājumus, ierosinājumus, meklējam atbildes, bet beigās, ko no koblera dabojam un priekšstādātā ir tikai kaut kāds pavisam neliels pārsteigumu izpaudums. Tas, man liekas, nepiemēroti. Kas attiec uz koblera, ko teicāt? Jūs teicāt, ka ir 300 un vairāk iedzīvotāji, kas ir izvietoti Albānijā. Nē, 40. Šis skaitlis ir tikai 40. Jā, nu, Vācijā simts. Kas attiecas un ar šo lielo pārvaldības problēmu? Nu, situācija vēl tikai pasliktinās, vai ne tā? Un jūsu darbs taču ir nodrošināt uzlabojumus. Nevaram dzirdēt to, ko saka Koblerkungs no podiuma. Kas attiec uz īš, īpašumiem un našap jautājumu, nu jā, tā ir būtiska problēma un tā ir jārisina. Šiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Jūs sakāt, ka valdība joprojām uzskata, ka šie simti cilvēki, kas ir ašrafā, ir teroristi. Viņi ir izņemti no visiem sarakstiem šeit, arī ASV, bet jūs nevarat pārliecināt ar visam savam ANO pilnvaram, ka šie cilvēki nav teroristi. Irāks valdība, viņi nav teroristi. Un nākamais, ko jūs teicāt, jūs teicāt, ka tiesa ir paziņojusi par viņu izlikšanu no šās nometnes. Tas ir vienkārši briesmīgi pēc februāra uzbrukuma. Mēs skaidri zinām, ka šie cilvēki vispār nekur vairs nenonāks. Divi, trīs uzbrukumi ir bijuši jau līdz šim brīdim. Un visi šie cilvēki ir ļoti, ļoti daudz ir arī nopietni e, ievainot, un turklāt jūs sakat, nav nekāda medicīnas aprūpas centra šai Libertī nometnē. Jūs sakat, nekādu mobilo telefonu, ne internetu, tas nozīmē, ka viņi nevar sazināties ar ārpasauli, nevar dabūt nekādu jurista aizstāvību. Tad kas tad ir jūsu darba rezultāts? Pie kā novedus jūsu jurisdikcija, jūsu pilnvers? Ja beigu beigās situācija ir vienkārši nožēlojama, tas ir vēl tāds maigs veids, kā to aprakstīt. Es tiešām nezinu. Uh, Ehm, ja es strādātu drošības padomē, es vienkārši esmu atlaists no darba. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, turpina Černecki kungs. Uh, Kobler kungs, es neesmu jūsu tautietis kā Lamsdorf kungs, bet nu, <laughs> neviens jau nevar būt perfekts. Kobler kungs, pirms pāris gadiem pirms šie iedzīvotāji tika pārpietoti no Ašrafas uz Liberty, jūs ieradāties šeit, Eiropas parlamentā, un izteicāt visādus pieņēmumus, sakot, ka lūk, Liberty nometnē būs tādi paši dzīves standarti kā Ašrafā, ka iedzīvotāji saņems tiesības uz šīm intervijām un tiks no, diezgan strauji nosūtīti uz bēgļus uzņemošām valstīm, un tas būs daudz drošāk eh, nekā Ašrafā. Jūs rādījāt mums visu šos krāsu foto ar šo lielisko skaisto vietu, kā izskatīsies Libertī nometni un tā tālāk. Nu šķiet, ka šie jūsu solījumi visi bija tukši vārdi. Galvenā problēma ir tāda, manuprāt, ka Ašrafas iedzīvotāji netic jums. Jūs nevarat būt uzticams vidutājs ja viena no šī konflikta pusēm, Ašrafs bēgļi, jums netic drīzāk jūs esat daļa no problēmas un nevis šīs problēmas risinājums. Vai jums nešķiet, ir, ka pienācis laiks atkāpties? Dankeschön, Elmar. Paldies, Elmār, turpina nākamais runātājs Sarvamā kungs. Pirmām kārtām, es domāju, ka Šis ir ļoti dīvaini, ka šīs diskusijas par vienu cilvēku, tam nevajadzētu būt diskusijām par vienu cilvēku, vienu personību, mums vajadzētu runāt par 3100 cilvēkiem, kas acīm redzam nespēja, viņiem netiek dot iespēju lemt pār savu likteni pašiem. Viņi ir nevainīgi upuri. Vienalga, vai viņi cīnījās ar ieročiem rokā vai ne, šobrīd viņiem šo ieroču rokā vairs nav. Bet nu tā kā jūs esat šis īpašais ANO pārstāvis, Nu, tad man jums jāuzdod šāds jautājums. Ko ANO grasās darīt, lai atrisinātu, nu, kaut vai šo pamat fundamentālo problēmu, drošības jautājumu? Terho ir, kungs ir strādājis mieru uzturēšanas spēkos, viņš zina, ko viņš runā, nav nemaz tik grūti to nodrošināt, šis primitīvās aizsardzības sistēmas, un ANO ir atbildīgā puse šai gadījumā, jo ANO bija daļa no šīs vienošanās iedzīvot eh, šo bēgļu pārvietošanai uz Libertī nometni. Un tāpēc es neprasu jums personīgi, bet jums kā ANO īpašiem pārstāvim, kā startautiskas struktūras pārstāvim, ko jūs darīsiet, lai garantētu šo cilvēku drošību? Paldies. Herr Kobler. Kobler kungs, nu, jums vārds. The... Paldies. Nu, sākšu ar politiskajiem jautājumiem. Pirmkārt, cilvēktiesību situācija un nāves sodu izpilde. Struens Stevensons teica, kāpēc mēs neko nedarījām nāvisodu sakarā. Es darīju ļoti daudz ko. Jūs, minī, jūs minējāt Navī Pīlai un viņas preses relīzi. Es ceru, ka jūs zināt, es esmu pārliecināts, ka jūs zināt, ka divas dienas pirms šīs presrelīzes nācu klajā ar paziņojumu, kurā vērsos pret šīm 21 nāvesodu izpildēm, jo tāpēc kāno politika ir nevis īstenot nāvesods, bet noteikt moratoriju nāvesomam. Navī Pīlē, protams, pēc tam nāca klajā ar savu paziņojumu, ar ļoti skaistu frāzi 21 nāves sots. Lūk, dzen cilvēkus kā uz kaltu. Nu, ļoti mm, tāda skaļa frāze. Es nosodu šos nāvsots, bet jums, jums gribētu vaicāt, cik nāvsot ir bijuši kopš tā brīža Irākā? Vai jūs zināt? Bija divas tūlīt pēc šī paziņojuma, bet pēc tam šāda nāvesoda izpilža nav bijušas, nav bijis. Stevenson kungs, dažas lietas labāk arī darīt diskrēti, noklusēti, nevis skaļi runājot nevis nākt klajā ar puķēniem apgalvojumiem. Labāk ir glābt cilvēku dzīvības, nevis ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem iedzīt valdības stūri un tad tās nāves sodu izpildes turpināsies. Jo projām ir vairāk kā 500 cilvēkam ir piespriezt nāves sods, bet mēs darām visu, lai šie nāves sodu izpildi ir apstiprināti. Līdz ar to de facto šobrīd tāda politika Irākā pastāv. Tas varbūt rītdien jau būs cauri un tas vairs nebūs tā, bet pagaidām tas ir tā noticis. Mēs esam to panākuši, tā ir daļa no mūsu mandāta. Otram kārtām spīdzināšana Lohbieras kundze un situācija cietumos tieši tas pats. Mums ir ļoti skaidrs un gaišs un skaļš principu formulējums cilvēkties aizsardzības jomā. Tas ir mūsu politiskā darba kārtība. Es to saku šeit, un es saku to katras televīzijas kameras priekšā, premjeru priekšā, darīju to arī pagājušas svētdien. Viens spīdzināšanas gadījums ir jau par daudz, jau ar vienu ir par daudz. Spīdzināšana burtiski endēmiska piekaušana cietumos, tas nav izņēmums, tā ir norma. Ko jūs domājat, ko es varu vēl vairāk izdarīt? Īpaši ņemot vērā visu šo muhaģedīnu kultūru. Ja viņi pat neizsakās, es izsakos par cilvēktiesību pārkāpumiem, es izsakos pret spīdzināšanu, pret piekaušanu cietumos, pret piespiedu atzīšanās uh, izspiešanu no apcietinātiem. Es esmu pats cilvēktiesība aktīvists bijis uh, savā dzīvē, un es to daru gan savas sirdsapziņas priekšā, gan arī varas priekšā. Tāpēc tas nav jautājums par to, ka mēs šeit kaut kā klusētu un neko nedarītu. Nē, mēs pilnībā esam pret visu veidu spīdzināšanu, bet arī šeit mums ir izdevies panākt nelielu uzlabojumu. Bet kā tad de facto samazināt šo spīdzināšanu? Kā tad uzlabot cilvēktiesību aizsardzību? Kā samazināt cilvēktiesību pārkāpumu skaitu? Tas nav tikai vārdu jautājums, tas ir darbu jautājums. Bēgļi, jā, ļoti nopietna problēma. Daudz no jums runāja par šiem 3200 eh, bēgļiem. 1,3 iekšzemes bēgļu ir Irākā kopumā. 150 tūkstoši sīriešu bēgļu šobrīd ir Irākā. Un kā tad ir, kas ir ar šiem drošības jautājumiem, šiem eh, tu, 3000 ar šiem eh, bēgļiem no Sīrijas, arī viņu drošība ir svarīga. Protams, ir nometis pie robežas. Nu, arī viņus var skart kaut kāda veida eh, bumbu atliekas un tā tālāk. Un tas arī ir mūsu humanās darba, palīdzības sniegšanas darba kārtības ietvaros. Tam jābūt galvenajam fokusam. Tālāk par Eiropas Savienības redzamību, Lamsdorfkungs. Nu, tas ir kaut kas, ko var atbildēt ļoti atklāti un godīgi. Es augstu vērtēju Eiropas Savienības vēstnieces darbu. Viņa ir lieliska sieviete. Viņa ir jūsu bijusī kolēģi, un jūs redzat, ka viņa tiešām izvēlas politisku pieeju. Bet jautājums ir par šo telpu. Viņa ir šai telpā, un mēs esam šai telpā. Telpa ir viena pati arī gan uh, visavī valdība, gan pat visām citām struktūrām. Un te mēs nonākam ļoti ciešā kontaktā, un ir kārtīgi svarīgi, lai arī viņa ņem līdz ES vēstniekus gan pie premjera, gan pie premjera vietnieka, gan pie parlamenta priekšādātāja, un viņi to dara. Tas sākās apmēram pirms 4-5 mēnešiem, sākot aktīvi iesaistīties komunikācijas procesā, nododot vēstījumus, nevis tikai lūk kaut kādus eh, izteikumus sakot attiecībā uz nāves sodiem tālu, bet tagad saka arī politisko vēstījumu, strateģisku vēstījumu no Eiropas Savienības puses ar vēstnieku palīdzību, sakot lūk, premjer, parlamenta priekšādātāji, jums kā politiķiem ir jāuzņemas atbildība un jūs nedrīkstat ļaut valstī sabrukt. Un tā ir lūk šī redzamība. Un tad tas tiek nodots tālāk arī sabiedrībai. Citās jomās, piemēram, attīstības jomā, atzīmēju lēmumu, ko Eiropas Savienība eh, nu pat pielēma par eh, lēku samazināšanu, bet es domāju, ka mums jāturpina arī tālākas aizstāšanas eh, projektu. Es gribētu, lai Eiropas Savienībai daudz vairāk klātesoši šajos projektos. Ir īpaši, piemēram, šajā pārejas tā tiesiskuma nodrošināšanā. Uh, Tur jūsu darbība tieši Eiropas Savienība un ANO var šeit rīkoties. Tāpat arī pilsoņu e, cietuma administrācija, e, cietuma sargu apmācība, lai uzlabotu šo cietumnieku dzīvi. Un te Eiropas Savienībai ļoti daudz darāmā. Izvēlieties četrus, piecus cietumus, kur redzami notiek šī darbība. Un te nonāku pie delikātā jautājuma par ES redzamību. Parlaments ir bijis Irākā Bet parlaments, tas, kas darbojas Irākā šobrīd, jāsaka, nav pelnījis šo cēlo parlamentu vārdu. Viņi iet prom no sēdēm, ceļas kājās, vienpartija vispār nestrādē, bet tāpat laikā, nu, viņiem šai politiskajā stagnācijā ir, ir jāuzņem savu vaina. Attiecībās kā parlamentam ar parlamentu, jums, parlamentāriešiem, varbūt vajadzētu ar viņiem sa sadarboties, jums vajadzētu veidot saiknes ar parlamentāriešiem Irākā un pārliecināt viņus, ka ir vajadzīgs rīcības plāns, bet šeit sastopamies ar problēmu. Jo katru reizi, kad pievēršos šai problēmai, mums tiek teikts, nu jā, bet vienīgais darba kārtības punkts ir Ašafs nometne. Un es dzirdu jūsu frustrāciju, es dzirdu jūsu vilšanos, un jāsaka, es jums piekrītu, arī man liekas, tas ir briesmīgi, ka nav progress. Man arī nepatīk ar visu šie uzbrukumi, bet tas nav vienīgais problēma jautājums. Ja runājam par Irāku, tad ši, šīs jautājuma uh, prioritēšana monopolizē visas sarunas, un arī jūsu kā parlamenta attiecības ar Irākas uh, eh, parlamentu. Jums taču ir šī demokrātiskā funkcija. Jums ir jāmēģina uh, arī šos parlamentāriešus iesaistīt tādās attiecībās, kas nerunā tikai un vienīgi par apšraps nomina. Pievēršieties cilvēktiesībām, pievēršieties spīdzināšanas apkarošanai, visiem šiem citiem jautājumiem, ko jūs varat kopā ar Irākas parlamentāriešiem apsvērst. Bet nerunājiet tikai un vienīgi par apšraps nometni, jo tad tādā gadījumā visi šie ļoti pārējie svarīgie temati tiek, nu, padarīti par ķīlniekiem šai situācijā. Kurdistānas un Turcijas jautājums, ja vēlties eh, mānu godīgu viedokli, tas ir. Eh, te nav jautājumi par valsts eh, sabrukumu, te būs drīz kāda deklarācija par neatkarību, bet Kurdistāna paliks Irākas daļa. Parlamentārieši piedalīsies diskusijās, un te nebūs nekādu tādu episku pavērsienu. Attiecības šeit ir lieliskas. Prezidents Barzāni ir bijis e, Turcijā, PKK jautājumi tiek risināti, tiek skatīti, uzpeld jauni aspekti, un e, tas ir labi. Tas nozīmē, ka ir e, pamiers, ieroči klusē, izvēršas sarunas, turki, kurdi un turki un Bagdāda šķiet eh, ir nostājušies uz eh, sarunu ceļa, un eh, šeit, protams, situācija ir jāuzlabojas, un jūs šeit varat palīdzēt. Jūs esat tie, kuri var nodrošināt saikni ar KRG, un ietekmēt šo procesu. Nu, nevar tā vienkārši ņemt un atlikt vēlēšanas eh, tikai tāpēc, ka kāda partija nejūtas pietiekami gatava, bet pēc sešiem mēnešiem jutīšoties gatava. Nē, mums ir eh, jāliek galdā, tā teikt, savs svars, sava ietekme un jāsaka, nu, saņemieties, eh, jūs esat šajā spēlē, jums, uz jums uzticas, uz jums paļaujas, tā kā rīkojieties. Ietekme uz Sīriju un Sīrijas ietekme uz Irāku. Es teiktu, ka mm, daudzas eh, no Irākas nelaimēm ir pašu taisītas, viņi paši ir savārījuši šīs ziepes. Nu, pieņemsim, ka viss ir mm, skaisti. Sīrijā miers, uh, Irākā miers, bet tik un tā šo iekšēju robežu trūkums, uh, korupcija, cilvēktiesība nēsamība, uh, pārvaldes. Uh, saimnieciskās eh, politikas, nu, tāda nēsamība, eh, bezlikumība, nu, tas viss ir eh, eksistē neatkarīgi no Sīrijas, bet Sīrija pasliktina situāciju. Tad, kad irākieši sajūt, ka viņiem ir slikti, viņi kaut kā pamana, ka arī Sīrijā ir nepatikšanas, un tā kā šeit drīzāk ir puses jāaicina uz nomierināšanos. Uh, Par sunītu izspiešanu, marginalizāciju tas ir būtiski. Mūsu prasība valdībai ir šāda. Uztveriet viņus nopietni, vai viņi eh, runā niekus, vai arī, ja viņu prasības izrādītos leģitīmas. Izturieties pret viņiem nopietni. Šeit eh, mēs neieņemam nekādas pozīcijas, mēs uh, esam gatavi pilnīgi objektīvi, nopietni, objektīvi uzklausīt uh, puses. Mm jo neviens nevēlas atgriezties pie pilsoņu kara, kāds ir uh, plosījies um, aizvadītajos gados. Un uh, pavisam īsi par Ašrafu. Jūs visi zināt, kāda ir uh, šīs nometnes, šī cietokšņa vēstura un bija šis saprašanās memorands, kas tapa ārkārtīgas nepieciešamības apstākļos, jo armija grasījās ielausties šai nometnē, kur bija 3200 eh, cilvēku, kas dzīvoja 11. Eh, gada decembrī, un eh, tas bija ministru kabineta lēmums izlikt visus šīs nometnes iedzīvotājus ar spēku. Pirms tam tas jau bija mēģināts vairākas reizes, un Stevensona kungs 2009. gadā gāja bojā 45 cilvēki. Un 11. gadā gāja bojā cilvēki, un bija situācija, no kuras mēs centāmies izkļūt, rast risinājumu, neieņemot nekādu politisku pozīciju, nesaucot, nelamājot nevienu par teroristu. Uh, Pirmkārt, tie ir cilvēki, tie ir dzīvi cilvēki, tā ir humanitāras dabas uh, operācija, un 16, 17 stundas tikāmies ar Raģavī kundzi. Uh, Un jā, tā ir tiesa, ka viņi nav puse šai memorandā, bet 26. decembrī dienu pēc parakstīšanas es eh, ziedoju savus Ziemassvētku brīvdienas kopā ar ģimeni, devos uz Parīzi un runāju ar Raģāvī par šo saprašanās memorandu. Un Pēc tam uh, bija iespējams 12. gadā noturēt vēl deviņas sanāksmes. Tas uh, tā tad bija iespējams, uh, nebija tādu formālu kaut kādu parakstu, bet šādā veidā mums izdevās izglābt Ašrafas iedzīvotāju dzīvības, nosargājot viņus no Irākas armijas ieročiem, jo citādāk tā, tā būtu vienkārši masu slepkavība jo viņiem ir, viņi ir gana labi aprīkoti un Havidžā uh, Eh, pirms pāris nedēļām mēs redzējām, kādu spēku viņi lika lietā, lai izklīdinātu demonstrāciju, un 40 bija nogalināti, eh, izklīdinot šo demonstrāciju. Tā kā jūs saprotiet, par ko es runāju. Visi šie jautājumi par, par eh, atkāpšanos, manu nepiemērotību amatam, to visu ģenerālsekretārs jau ir dzirdējis, saņēmis vēstules un eh, viņam ir sava pozīcija manas piemērotības eh, jautājumā. Mm, ģenerālsekretārs eh, pauž man uzticību, viņš joprojām iestājas par brīvības, brīvību Ašrafas un Libertijas iedzīvotājiem un aicina puses to naudu, kas tiek tērēta profesionālu lobiju algošanai, novirzīt novirzīt eh, Ašrafas nometnei cilvēku cienīgas dzīves nodrošināšanai. Tāds lūk ir ANO ģenerālsekretāra Bāna Kimūna viedoklis. Viņš nekad nav apsvērs eh, manas demisijas pieprasīšanu, nezinu, kas jums eh, to ir teicis. Protams, nu, katram ir tiesības uz savu viedokli protams, politiski, politiska manevrēšana situācijā, ka no vienas puses ir Al-Qaida, no otras puses eh, sufisti, eh, salafisti, muslim, šie musulmaņu brāļi, eh, dažādas puses. Katram ir savs viedoklis. Jā, mans darbs nekādā ziņā nav super viegls, bet es to daru. Un mūsdienu Irākā tas vien, ka puses jau ir spējīgas prasīt kādu demisiju, tas vien nozīmē, ka ir eh, zināms progress. Huseina laikā nevienam pat prātā nenāca prasīt premjera atkāpšanos. Šodien uh, ir iespējams prasīt kā premjera, tā manu atkāpšanos, un tā vien jau ir demokrātijas un brīvības pazīme. Ierobežotas brīvības, bet nu tik un tā. Tā kā principā Eh, visas šīs runas ir eh, pārspīlētas. Es ar Laviju kungu esmu ļoti labās attiecībās. Pirms brīža viņam eh, zvanīju, lai apspriestu šo te mm, paziņojumu presai. Protams, mums ir savas viedokļa atšķirības, bet par to es pārāk neuztrauktos. Izlasiet vēlreiz 89. punktu ģenerāla sekretāra atzinumā kas cita starpā ir adresēts arī lobbystiem, interesētajām pusēm visā pasaulē, pārvizīt savus resursus, savus līdzekļus, finanšu līdzekļus nometnes iedzīvotāju pārvietošanai. Un godīgi sakot, es nesaprotu, ka viens otrs apgalvo, drošības līmenis ir nekāds, Ašafs nometnē pavisam slikts, un, protams, arī es nosodu Uh, šo te incidentu, tam ne, tas nedrīkstēja notikt, bet tajā pat laikā uh, viņi teica, mēs vēlamies, lai nomierinē Libertī šie cilvēki joprojām paliktu. 210 uh, cilvēki tur ir tādi, kas ir tiesīgi doties uz Albāniju. 210 uz Albāniju un 100 uz Vāciju. Kopā 310. Tātad. Uh, 310 cilvēki ir saņēmuši piedāvājumu pārcelties, un tagad es aicinu jūs, MEK atbalstītājus, teikt viņiem, Uh, nu, da, rīkojieties, lai šie cilvēki aizbrauktu, jo Irākā viņu dzīvībai draud briesmas. Nu, viņu domāšana ir tāda, nu, ā, šeit, šeit nē, nu tad mēs pārvācamies uz nometni Solidarity. Uh, Es februārī biju Berešā kopā ar UNHCR, ar amerikāņiem. Un, un, un šo likmi pacēlām uz, uz diviem simtiem, kam, kam šīs te, m, mm, iespējas ir dotas. Un ir ļoti svarīgi, lai tiktu pielikts viss pūles un šiem cilvēkiem tiktu pateikts, brauciet pēc iespējas tālāk šeit, jūsu dzīvībai draud briesmas. Jo Irākas valdība šai ziņā ar saviem pienākumiem netiek galā. Uh, Mēs, eh, protams, eh, aicinām viņus nodrošināt eh, šis, visus šos superžogus un, un, un personiskās aizsardzības līdzekļus. Ehm, nevienam nav noslēpums, cik situācija tur ir bīstamas. Kopā 700 cilvēki ir gājuši bojā šajā nometne, nometnē. Ehm, aizvakar 85. Nu, tā turpināties nedrīkst, bet tas visticamāk notiks atkal un atkal Tā kā e, vienīgais variants šī, šo, šo nometņu iedzīvotājiem ir braukt pēc iespējas tālāk. E, Higgins par, par izlikšanu no nometnes. Par izlikšanu no nometnes. E, šī izlikšanas drauds biedē arī mani. Tomēr Te šeit man jums ir jāteic, ka, nu, es nezinu, es esmu izdomājis krustām šķērsām, mēs esam izmēģinājuši visus variantus mums ir uh, šie, šo trīs juristu vārdi. Parīze mums uh, nav devusi atļauju uh, paziņot viņu vārdus publiski. Viņi izvirza noteikumus. Proti, tos mums iesniedza slepeni, rakstiski, tā lai Irākas valdība pret viņiem nevērstos. Un entās reizes šādu lūgumu saņēmām uh, un uh, Parīze šo lūgumu ir saņēmusi, un tagad es aicinu jūs izmantot visas iespējas, lai, mē, uh, lai, lai mums tiktu dots oficiāli šis uzdevums uh, sūtīt, uh, nozīmēt šos uh, juristus oficiāli, jo mēs paši uh, neko nevaram darīt lietas labā, ja tā juridiski mūsu rokas ir sasietas. Par šo izlikšanu. Ko ANO dara cilvēku drošības labā? Mēs katru nedēļu prasām Irākas valdībai, lai tā nodrošina uh, drošības līdzekļus, uh, lai tur ir būtu šie, šie žogi, lai uh, būtu bunkuri, uh, šīs, šos te žogus pēc iedzīvotāju lūguma aizvāc. Atcerēsieties šo sarunu. T-Walls. Gal galā tas tā ir eh, bija izbijis cietums. Eh, aizvāciet šos žogus, eh, citādāk izskatās kā cietumā. Un es, es, es, es tur, es, es, es cietu klusu. Man bija savi iebildumi mm, pret šo amerikāņu izveidoto žogu. Un, un es nevienu pašu brīdi neesmu teicis, ka tur viss ir skaisti un brīnišķīgi un, un tā tālāk, un ka es pats tur labprāt dzīvotu. Nē, bet galvenais bija tas, uh, manā ieskatā, lai tur būtu drošība un lai šie cilvēki eh, gala beigās varētu pamest valsti. Eh, jo, jo tā turpināties nedrīkst, eh, šeit brutāli tiek neievērotas cilvēktiesības. Lūdzu jūs izmantot savu ietekmi, lai pieprasītu cilvēku tiesību ievērošanu, īstenošanas iespējas, un tie ir privāti. Eiropas parlaments, kas kā es domāju, pārstāv šīs vērtības, cilvēktiesības. Es esmu pārliecināts par to, kā Eiropietis. Kā Eiropas parlaments uh, varēja nepamanīt to, kas notiek uh, Libertī nometnē, kur cilvēki tiek turēti nožogojumos. Tāpat laikā tiek uzbūvētas 13 ēdnīcas, lai tik cilvēki nevarētu satikties un kaut ko savā starpā pārunāt. Uh, viņi tiek turēti nodalīti Tas e, nav pieņemami. Viņiem, viņi nespēja runāt ar mūsu darbiniekiem, vai tās ir cilvēktiesības? Nē. Un tas ir parlamentāriešu pienākums uh, sūdzēties ne tikai par nāves sodiem un uh, spīdzināšanu Irākas cietumos, bet iestāties pret struktūru, kas tur ir izveidojusies, kas ierobežo cilvēku iespējas pārvietoties, pulcēties, uh, runāties, uh, Uh, un gala beigās pamest uh, šo nometni. Un uh, viens, un, un, un tie, kas kaut kur tā kā sataisījušies doties, ir, tie tiek ievilkt atpakaļ. Lūk, kāda ir reālā dzīve nometnē Liberty. Es nesaprotu, kāpēc tas tiek ignorēts, tas netiek pamanīts. Institūcijā, kuras svēt iestājas par cilvēktiesībām, un kur pamatoti eh, absolūti leģitīmi iestājas par cilvēktiesībām visā pasaulē. Es nesaprotu. Paldies! Paldies, Kablera kungs! Es aicināju arī Jānu Hubeškovu ierasties mūsu komitejā, sūtot viņai vēstuli, lai mēs varētu pārunāt notikuma attīstību Irākā un pārspriest turpmāko dialogu ar parlamentu. Un aicināju arī Irākas parlamenta atbildīgo komiteju ierasties. Jebkurā gadījumā notikuma attīstība ir dramatiska. Cilvēku tiesības netiek aizsargātas. Uh, Uh, un vienīgais risinājums, kā izskatās, ir katram izdalīt bruņu cepuri un bruņu vesti, un uh, vienkārši gājējis pa ielu ir nāves briesmās, un 700 uh, bojāgājušo vienā mēnesī tas nav pieņemami. Es domāju, ir mums skaidri jāpasaka, ikviena dzīvība ir tā vērta, lai to aizsargātu. Uh, Eh, lai cilvēks eh, paliktu dzīves, lai mm, viņam būtu izredzes uz, uz cienījumu dzīvi. Un tagad, kad eh, tiek izvests karaspēks, piepildās tas, ko es teicu jau pirms desmit gadiem. Bet, nu, šis konflikts, protams, nebija pareizs risinājums bruņot iejaukšanās, bet, nu, tas ir izdarīts un tagad mums ir jārēķinās ar sekām. Uh, Un tas noteikti mums ir jārunā ar cilvēkiem un, un amatpersonām savās valstīs. Šeit ir nepieciešama plaša humanitāra iejaukšanās. Um, valstīm ir jāspēj nodrošināt uh, mītnes vieta šiem uh, nometņu iemītniekiem. Mana valsts piedāvā uh, simts vietas, uh, Albānija šai ziņā ir jāuzslavē. Un, uh, Eh, ar to nepietiek, šeit ir eh, vairākas reizes eh, vairāk vietu nepieciešams. Ašrafas nometne esot 30 kvadrātkilometru platībā. Nu, mm, tas nav pieņemami, ka šie cilvēki tiek ielikti, teiksim, saseksā kā, kā bēgļi tādā tā kā aizturēšanas centrā, uh, Bet pat ja tas būtu iespējams, piemēram, apvienotajā karalistē Independence partija uzreiz momentā nostiprinātos un tās popularitāte pieaugt. Un šie cilvēki tiktu nozākāti kā nelegālie migranti. Un tieši tāpēc ir jārīkojas gudri. Mums ir eh, jāuzņemas pilna atbildība par šo nometņu iemītnieku drošību. Tieši tāpēc par to mums ir jārunā, esot savās galvas pilsētās, par vietu nodrošināšanu šiem cilvēkiem. Un tie, tiem no mums, kam ir eh, gali eh, Ašrafā un Libertijā, ir jāveido šī, šī sabiedriskā doma, viedoklis, lai šo nometņu iedzīvotāju atrastu sev mājvietu Eiropas valstīs. Un tā vietā, lai viens otru kritizētu, es domāju, mums beidzot ir jāizdara kaut kas cilvēku labā. Es vienkārši nespēju noticēt tam, ko es šodien dzirdēju, ka, lūk, mm, tur nav interneta, ka nav mobilo telefonu, kas ot viens e, televīzijas kanāls, kur e, valsts propaganda pārraida. Es nespēju tam noticēt, Koblera kungs. Un, un, un ja tas tā patiešām ir, nu tad tad tas ir šokējoši. Vai tik tiešām nometnē Liberty ir tik šaušalīgi dzīves apstākļi? Un, nu, tad ir skaidrs, ka jāmeklē tas, kurš ir noteicis šo kārtību. Es domāju, ir jāpanāk uh, adekvāta informācijas aprite uh, patiesas informācijas aprita, tā lai mēs varētu reāli palīdzēt šiem cilvēkiem. Paldies jums, Koblēra kungs, par līdz šim paveikto jūsu uh, divus gadus uh, ilgajā uh, klātbūtnē Irākā un novēlu jums uh, sekmes un panākums jūsu turpmākajā karjerā, ja nu gadījumā tuvākajā laikā netiekamies, tad uh, novēlu jums labu ceļavēju un ceru, ka uh, Jāna. Uh, mēs ar Jānu spēsim labi sadarboties un palīdzēt eh, šiem cilvēkiem, protams, ar nocīm, ka viņi paši ir gatavi un vēlas, lai mēs, eh, lai kāds viņiem palīdzētu. Nu, lūk, līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Eh, un mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta kuru mēs skatīsim aizslēgtām durvīm. Tāpēc lūdzu tos, uz kuriem šis punkts neatiecas, atstāt zāli. Publikum diplomātiem.